iniciatīva. Referendam vārds. Paldies, komisārs kundze, komisāra kungs, viceprezidenti. Gribētu pateikties ēnu referentiem, kas strādāja pie šī ziņojuma Sadarbība bija izcila laba, un man tiešām tas pārsteidz, ka mums bija arī vienots, vienprātīgs balsojums. Tas, manuprāt, notiek ļoti reti. Tas, manuprāt, ir zināms vēstījums par to, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva ir svarīgs instruments mūsu institucionālajā struktūrā. Pamatdoma ir tāda, ka mums vajag virzīties uz priekšu. Pilsoņiem ir jābūt iespējam uzsākt likumdošanas iniciatīvas Eiropas līmenī. Visi saprot, kāda ir realitāte, kāda ir atšķirības starp Eiropas pilsoņiem un Eiropas pārvaldes institūcijām. Gribu teikt uzreiz, ka šī iniciatīva nekādā veidā nerunā pretī reprezentatīvajai pārvaldības sistēmai un balsošanai Demokrātija, protams, paredz šādas pilsoņu iniciatīvas paralēli tam, ko mēs darām šeit parlamentos. Iniciatīva arī nav tiešā demokrātija, kur pilsoņi atsakās no tradicionālās sistēmas, bet 500 miljonu blokā to nav iespējams izdarīt. Taču mobilizēt nepieciešamo individu skaitu kolektīvai darbībai ir iespējama. Un šo mobilizācijas momentu mums nevajadzētu nenovērtēt. Tas prasa entuziasmu un organizatoriskās prasmes darīt kaut ko politisku Eiropas līmenī. Tāpēc Eiropas pilsoņu iniciatīva ļauj iesaistīt pilsoņus tieši mūsu politikā. Protams, vienmēr būs starp, zināms, spriedzes starp masu kustību un politiķiem, taču ņemot vērā, ka vienā jautājumā var daudzus cilvēkus mobilizēt, tas, manuprāt, ir ārkārtīgi vērtīgi. Tā ir politiskā darbība, kas dažās Eiropas Savienības valstīs darbojas veiksmīgi. Atšķirībā no nacionālā līmeņa šeit runa ir par to, ka pilsoņi, tāpat kā komisija, var tagad sākt virzīt iniciatīvas. Un tas, manuprāt, šeit ļauj piedalīties jaunam spēlētājam prakse ne, nav piepildījusi mūsu lielās cerības. 15 iniciatīvas un neviena iniciatīva nav sasniegusi gala rezultātu. Simtprocentīga izgāšanās varētu teikt. Manās konsultācijās ar pilsonisko sabiedrību esmu konstatējis lielu vilšanos. Komisijas o, nevēlēšanās, kavēšanās un kopēji sajūta, ka komisija instrumentu darbojās tiesiski pareizi, bet politiski faktiski ir noraidījusi pilsoņu iniciatīvas. Un, manuprāt, mums ir jāaicina komisija elastīgāk reaģēt uz pilsoņu vēlmēm un domāju, ka reformējot šo iniciatīvu, mēs padarīsim to par patiesi efektīvu. Paldies! Paldies! Timerman kungs. Es, protams, atbalstu diskusiju par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un arī. Tas ir labs pamats parunāt par dažiem jautājumiem, par kuriem mēs jau sākām runāt noklausīšanās laikā. Mēs kā komisija, Junkar komisija, esam teikuši, ka mēs darbosimies un koncentrēsimies uz lielajiem jautājumiem. Mēs to darām, taču mums ir jāmaina veids, kā mēs to darām. Un es domāju, Eiropas pilsoņu iniciatīva šeit varētu būt laba. Tas ir instruments, ar kuru iedzīvotāji var tieši ietekmēt politiku. Eiropas līmenī konkrētus jautājumus pacelt, kas viņam rūp. Tāpēc tas ir politiskā dialoga instruments. Kad es pārstāvēju Holandes parlamentu konventā, es pats strādāju pie šīs iniciatīvas izstrādes Un esmu, protams, ieinteresēts, lai tā strādātu veiksmīgi. Tas ir jauns instruments, taču mums jau ir pieredze. Pagājušajā martā mēs runājam par iniciatīvām pirmajos trijos gados. Parādās potenciāls. 33 iniciatīvas reģistrētas, savākti paraksti, trīs savāca vairāk par miljonu parakstu. Kopumā 6 miljoni parakstījās. Tas ir daudz. Tas ir veidojis saiknis starp cilvēkiem, kas ir vienās domās par kādu jautājumu pan-Eiropas līmenī. Tas ir ļoti daudz sološi Eiropas piedalīšanās demokrātijai un mūsu demosa veidošanai, taču tai pašā laikā tās ir jāpadara par tādām kā lietotājām draudzīgākām. Daudz kas saistās ar mūsu secinājumiem, daži no šiem pasākumiem mēs jau īstenojam. Komisija ir izveidojusi kontaktpunktu, kas ir atbildējis vairāk nekā uz 1200 jautājumiem visās Eiropas Savienības valodās par procedūrām, sniedzot arī specifisku atbalstu organizatoriem tad, kad ir ko reģistrēti tehniskie aspekti. Pārsniedzot mūsu uzdevums, esam arī mūsu serveros par velti ļāvuši izvērst diskusijas. Datu jautājums ir svarīgs. Protams, mēs centīsimies datu prasības nacionālajās valstīs uzlabot un vienkāršot, lai visi, kas vēlas parakstīties, varētu to viegli izdarīt. Ja kas jādara būs vairāk, mēs arī esam gatavi to darīt. Mēs labprāt uzklausīsim jūsu viedokļus par to, kā uzlabot šo instrumentu. Mēs patiešām atbalstām jūsu aicinājumus runājot par likumdošanas iniciatīvām par šādām jautājumiem, kā arī faktiskā materiāla vākšanu. Un mēs nopietni uzklausīsim visas iesaistītās puses. Mēs gribētu pateikties parlamentam par konstruktīvo pieeju, uzlabojot šo instrumentu, un gribētu pateikties un apsveikt arī Šeplinu kungu par to, ko viņš ir darījis, analizējot Eiropas pilsoņu iniciatīvas darbību, arī veidojot konsensu politiskajās grupās. Viņš cenšas palīdzēt pilsoņiem savienot savu viedokli ar mūsu Eiropas līmeņa politisko dialogu, un komisijai, protams, ir jābūt gatavai darīt visu, lai to atvieglotu un padarītu veiksmīgāku. Paldies! Paldies viceprezidentam! Kaufman kungs. Jūri komiteja, paldies, priekšstādātāja kungs, komisijas vicepriekšstādātāja kungs. Mēs vēlamies un arī uh, Mums ir nepieciešama lielāka pilsoņa iesaist šajā Eiropas vienojošajā projektā. Un mēs esam beidzot arī varējuši veikt kaut kādus secinājumus par trīs gadus pastāvošo pilsoņu iniciatīvu. Lai iniciatīva varētu attīstīties pēc savu potenciālu, ir nepieciešams ne tikai tāds kosmētisks remonts, bet ir arī šīs iniciatīvas regula jāpārskata. Jāsaka, ka cilvēkiem, kas strādā pie pilsoņu iniciatīvām, ir nepieciešams nepieciešams konsultācijas arī attiecīgos ES birojos. Pēc uh, iniciatīvas reģistrēšanas viņiem pašiem jābūt tiesībām izlemt, kad tad uzsākt šo kampaņu. Un jāsaka, ka nevajadzētu arī pieprasīt kaut kādas uh, identifikācijas dokumentus iesniedzot šo pilsoņu iniciatīvu. Protams, ir jāinformē arī jaunieši, lai viņi jau ar 16 gadu vecumu sasniegšanu varētu paši uzsākt pilsoņu iniciatīvu, ja jebkurā no valstīm. Ziņojums, ko sagatavojas parlaments, ir ļoti veiksmīgs, un es ceru, ka komisija patiešām ātri ņems eh, vērā mūsu priekšlikumus. Tīmērmana kungs jāsaka, ka beidzot nu, eh, šai pilsoņu iniciatīvai ir eh, jākļūst par pilsoņiem draudzīgu instrumentu. Paldies! lūgumu rakstu komisijas vārdā tagad lūdzu Basarējas kundze. Paldies, priekšsādētāji. Timermana kungs. Pilsoņu iniciatīva ir pirmais participatīvās demokrātijas instruments, kas tika radīts, lai pilsoņiem būtu tāda tieša saikne ar Eiropas institūcijām un lai viņi varētu arī kaut kā ietekmēt lietu gaitu. Uh, Pēc trim gadiem mēs esam pārliecinājušies, ka iniciatīva nav nesus cerētos augļus, tieši tādēļ mums kaut kas ir jāmaina. Mēs pieprasījām, lai komisija to uh, pārbaudītu un domātu par uzlabojumiem. Uh, Komisijai vajadzētu padomāt par visiem pasākumiem, lai instrumentu varētu izmantot pēc iespējas vienkāršāk. Eh, procedūra ir jābūt eh, vienkāršotai, arī jābūt šai kopīgai identifikācijas sistēmai. Mēs tāpat vēlamies šo vienas pieturas aģentūru visās dalību valstīs. Un, eh, pilsoņu iniciatīvai vajadzētu kalpot arī primāro tiesību mainīšanai, ja tas nepieciešams, un iniciatīva ir jāuzlabo, jo tādā veidā mēs arī kalposim demokrātijai. Paldies! EPP grupas vārdā tagad lūdzu Cākī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva par kuru runāts ziņojumā, ir ļoti svarīgs jautājums, un tieši tādēļ eh, šim jautājumam pievērsās vesels trīs komitejas vienlaikus Eiropas parlamentā. Mēs esam patiešām bijuši cerību pilni, bet, diemžēl, pirmie gadi, eh, nu, kopš iniciatīva ir piedzīvojuši savu dzimšanu, ir pagājuši netik veiksmīgi, kā mēs cerējām. Un kā lūguma rakstu komitejas priekšsēdētājs vietniece, es uzskatu, ka situācija var uzlabot. Un pilsoņiem ir jābūt eh, iespējai sajust, ka viņi var vērsties EIS institūcijās, ja viņam tas ir aktuāli. Ir arī daudz lietu, kas tiek izskatīts ES tiesā šajā sakarā. Es tādēļ ceru, ka komisija izmantos uh, arī visu, lai varētu šīs iniciatīvas iesniegt vienkāršāk. Tīmērman kungs, lūdzu, esiet nedaudz elastīgāks. Es gribētu, lai iniciatīva nākotnē kļūtu veiksmīgāka. Paldies, Breiso kundze, tagad sociāldemokrātu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām arī es vēlējos pateikties Šafrina kungam, referentam. Viņš patiešām ir veicis izcilu darbu. ziņojumu vienbalsīgi pieņēma komitejā. Gribēju pateikties arī Anu referentē Kaufmanas kundzei. Viņa šim darbam ir veltījusi patiešām daudz laika un enerģijas. Tīmērmana kungs. Ar lielu prieku uh, Mēs klausījāmies jūsu vārdos, ka jūs esat uh, gatavs kaut ko darīt, lai komisijā patiešām šī iniciatīva tiktu iekustināta. Bet uh, pirmo trīs gadu laikā mēs esam redzējuši nu, daudzas tādas uh, trūkumus iniciatīvas sakarā. Uh, Es gribēju jums atkārtot, ka procedūrai jābūt vienkāršākai, nu ne jau reģistrācijas procedūrai, bet vienkārši, lai cilvēki labi varētu zināt, kā rīkoties, kur iesniegt šo iniciatīvu, kā to reģistrēt, solīt pa solītim, nu, kādas ir arī referendumu iespējas, jo, protams, visam ir jānotiek saskaņā ar līgumos at. Mēs piedāvājām daudzus priekšlikumus. Uh, un, ja tie tiks īstenoti, tad e, iniciatīvas varēs iesniegt vienkāršāk. Mēs te runājam par konkrētiem termiņiem, e, tātad e, cik ilgam laikam jāpaiet no reģistrācijas brīža līdz balsu parakstu vākšanai, un vēl daudz citus tehniskus uzlabojumus esam piedāvājuši. Mēs patiešām sagaidām vairāk iesaists un aktīvāku darbību no komisijas. Un tad, kad beidzot parakstu skaits ir savākts, tad arī institūcijām ir jārēģē. Paldies EKR grupas vārdā Viedzudovski kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties Šepflina kungam ne tikai par panākto vienprātību, bet pirmām kārtām arī par to, ka jau no pašas pirmās dienas viņš sagatavoja tādu ziņojumu, kas eh, bija paredzēts institūciju vienošanai. Viņa priekšlikumi ir galvenokārt vērsti uz birokrātisko barjeru nojaukšanu, un viņš vēlas, lai iniciatīva tiktu īstenota patiešām labi. Šajā ziņojumā ir runāts arī par problēmām, par tādiem ļoti jūtīgiem aspektiem. Pirmām kārtām, nu jāpavaicā komisijai, vai tā būs gatava pati uh, samazināt savus uh, arbitrāžas procedūras. Jāsaka, ka iniciatīva viens no mums, diemžēl, tika noraidīta komisijā, lai gan to atbalstīja ļoti daudz pilsoņu. Nu, nevajadzētu pieļaut šādas situācijas atkārtošanos nākotnē, jo es domāju, ja attiecīgais pilsoņu skaits ir parakstījis šo iniciatīvu, tai vajadzētu uh, kļūt par reālas likumdošanas sastāvdaļu gribēju pavaicāt, vai Eiropas komisija atbildēs, reaģēs uz šo apelāciju, grozot attiecīgo regulu. Es domāju, ka tas būtu patiesais komisijas uzdevums. Paldies un vēlreiz pateicos uh, referentu kungam. Tagad viss ir komisijas rokās. Tāpat gribētu lūgt lai šīs tiesības eh, būtu patiešām reālas, nevis tikai tāds absurds. Paldies. Paldies. Alde grupas vārdā Görens kungs lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir viens no jaunākajiem rīkiem Lisabonas eh, līguma um, skatījumā, kas ļauj arī demokrātiju realizēt. Eh, tomēr jāsaka, ka nevienmēr eh, cilvēki ir pilnībā iesaistīti Eiropas lietu jautājumās, un tāpēc mēs eh, uzskatām, ka katru četrus gadus ir ļoti svarīgi izvērtēt, mm, cik efektīvi ir šī institīva, neapstrīdot to pēc būtības. Šeit ir dažādi mm, šķēršļi, kas ir mm, bijuši institīvu virzīšanai, un tāpēc arī tās nav realizējušās. Šeit mēs redzam eh, darbs arī komisijai, un es gribu atbalstīt arī konstitucionālo lietu komiteju. Šī komiteja arī ir iestājusies uh, par šīs pilsoņu iniciatīvas uh, principu funkcionēšanas uzlabošanu. Mēs uh, gribam runāt par um, principiem, par, un tomēr arī atbalstam arī šo iespēju, komisijai vajadzētu apsvērt iespēju reģistrēt tikai daļu no iniciatīvas komisijas pilnvaru ietveros un attiecīgi nodot šo daļu, kas ir reģistrēta attiecīgām kompetētajām iestādēm. Uh, Un, un vēl mēs gribētu arī atbalstot referentu teikt, ka um, mēs no Aldas puses grupas mēs uzskatām, ka komisija ir, ir jāsardā ar iniciatīvām, kas attiec uz primārajiem tiesību aktiem. Ļoti bieži šeit um, Eiropas likumdošana ir paralizēta dēļ ierobežojumiem, ko uzliek um, Lisabonas līgums. Uh, un ir attiecīgi jāmaina likumdošana, lai mēs varētu pilnībā ieklausīties pilsoņu domās. Un um, tāpēc um, mēs arī esam iestieguši grozījumu, lai atbalstītu pilsoņu iniciatīvu um, saistībā ar Lisabonas līgumu. Uh, tālāk Spinelli kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība krīzes laikā atklāja participatīvo demokrātiju šo principu. Pilsoņu iniciatīva bija reakcija uz krīzi. Jāsaka, krīze ir kļuvusi vēl ļaunāka un participatīvā demokrātija atrodas uz nāvas gultas. Jāsaka, ka neviena no iniciatīvām, kas ir saņēmusi pietiekamo balsu skaitu, ir mm, pārvērsta likumdo, nav pārvērsta likumdošanā. Šapflīna ziņojums arī nav perfekts, bet nestoties uz to, AFKO komiteja to pieņēma vienbalsīgi. Kādēļ? Uh, jo viņš ļoti e, lielā mērā ir e, atvieglojis e, tiesisko turpinājumu pilsoņu iniciatīvai. Eiropas parlamentam nevajadzētu pieņemt 4. grozījumu par 30. pāntu, jo tas tādā veidā, nu, visu šo uh, iniciatīvu padarīt nekam nederīgu. Sociālisti iesniedza šo grozījumu un tajā ir pieprasīts, lai komisija ievieš tiesību aktus, uh, attiecībā uz pilsoņu. Tātad, lai šīs iniciatīvas tiktu īstenotas tikai tad, ja atzinums ir bijis atbilstošs. Jāsaka, ka trīs iniciatīvām bija pietiekams balsu skaits, un neviena no tām nav rezultējusies konkrētā likumdošanas tekstā. Mālstrēmas kundze Eh, tad, kad eh, tika iesniegts eh, šī iniciatīva par TTIP, teica, ka viņi nav saņēmusi mandātu no Eiropas pilsoņiem. Nu, kā tad tas var būt? No nu, kā tad bija šis mandāts komisijai? Karš to piešķīra. Paldies. Ver Alē grupas vārdā Terikābras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka zaļo grupa ar lielu interesi un entuziasmu uh, skatījās, eh, kā tika mm, reformēta šī pilsoņa iniciatīva, jo mēs uzskatām, ka tādā veidā ir iespējams uzlabot saiknes starp pilsoņiem un institūcijām, ko ļoti bieži uzskata par iedomīgām un uh, attālinātām. Un, uh, mans draugs un kolēģis Džordži uh, Šaflins visumār uzrakstīs labu ziņojumu, bet nu tur vēl ir šis tas jāuzlabo. Nu, un uh, tomēr nav brīnums, ka AFCO komiteja to pieņēma vienbalsīgi, jo ziņojums ir labs neskatoties uz šo uh, labo attieksmi. Es uzskatu, ka ir jāuzlabo. Turpmākā procedūra pēc tam, kad eh, ir iesniegta iniciatīva, lai patiešām eh, iniciatīvas ar pietiekam balsu skaitu kaut kam rezultātos. Un šis likumiskais eh, turpinājums nozīmētu to, ka ir jāsagatavo attiecīgi tiesiskie akti. Protams, ir daži grozījumi, ko sagatavoja kolēģi, bet tajos, es domāju, pietiekami skaidri nav šāds mērķis pausts. Un, ja man ir jābūt pietiekami uh, vaļsirdīgam. Jāsaka, ka šie grozījumi īstenībā var panākt pilnīgi pretējo ko, no tā, ko mēs vēlamies sasniegt. Tādēļ mūsu politiskā grupa ir sagatavojusi pati savus grozījumus, lai komisija un parlaments varētu spēlēt tādu ļoti pārliecinošu lomu, eh, ievērojot pilsoņu demokrātiskos centienus, izveidot labāku, godīgāku, pieejamāku Eiropu. Es ceru, ka mūsu grozījumi grozījumu pieņems vairums kolēģu. Paldies, priekšsēdētāji! Nav par ko. Paldies! EFDD grupas vārdā Kastaldo kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pilsoņu iniciatīva, protams, uh, Uh, uz to tika uh, likts daudz cerību pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, tāds kā mūsu uh, piecu zvaigžņu kustības pamatpīlārs. Bet jāsaka, nu tā ir visai vāja. Uh, Uh, ir par maz demokrātijas, ir sarežģīts reģistrēšanās procedūras, arī attieksme dalību valstīs nav pilnīgi vienāda, nu ir tāds neskaidrs juridiskais pamats papildus vēl visam. Mums ir jādomā par labāku loģistiku, gribēju pateikties Šeflina kungam, referentam, bet mums ir jāspēr daudz lielāki politiskas dabas soļi, un īstenībā tas varētu palīdzēt atrisināt interešu konfliktu komisijā. Mēs domājam par, pie, par pieņemamību, par eh, to, kas notiek eh, ar iniciatīvu, ka tā ir saņēmusi nepieciešamo skaitu balsu. Nu, kas notiek tālāk? Tam ir jābūt pienākumam komisijai, kaut kas tad ir jādara. Mums ir jātuvojas pilsoņiem. Mēs nevaram viņus, viņu centienus demokrātijas būvēšanā vienkārši ignorēt. Uh, Un uh, ir jābūt iespējām arī tādā veidā grozīt līgumus. Cilvēkiem ir jāpiedāvā jaunas iespējas, un tas varētu to visu arī, nu, tā vēl uzkurbulēt. Paldies! Paldies! Tagad uh, e. NF grupas vārā Animāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pat ja šī iniciatīva darbotos perfekti, mēs nevarētu īstenībā cerēt, ka tādā veidā varētu samazināt ES valdošo demokrātisko deficītu. Es atbalstu iniciatīvas cēlo gāru un tagad. Uh, ja mēs runājam par to, ka ar šo iniciatīvu varētu kaut kādā veidā risināt lielas sabiedriskas problēmas, nu tad mēs maldāmies. Šopflina ziņojumā ir teikts, ka pilsoņu iniciatīvas veiksme nu īstenībā nav tik šausmīgi. Uh, visaptveroša un ir tik daudz, eh, procedu, ir tik daudz procedūru, kas ir jāaizpild un gal galā, kad iniciatīvas eh, ir visiem parametriem atbildušas, tās īstenībā netiek eh, tālāk izvērtētas un komisijai patiešām vajadzētu parūpēties, lai Eiropas pilsoņu iniciatīva kļūtu par patiesu un veiksmīgu instrumentu. Mēs arī attiecīgi sagatavosim savus grozījumus šajā virzienā. Paldies! Danke, Paldies Animansa kungam un tagad vienu minūtu Balčo kungam elnök úr köszönöm a szót. az Paldies, priekšsēdētāj. Eiropas pilsoņu iniciatīva varētu būt par instrumentu, kas nodrošinātu tiešu piekļuvi uh, pilsoņiem, lai viņi piedalītos lēmumu pieņemšanā, bet tas ir ļoti vājš mehānisms. Ir nepieciešams savākt viens miljons parakstu, un visu, ko mēs varam eh, panākt, ir tikai komisijas izskatīšana. 51 pieprasījums tika iesniegts, un tikai 3 tika pieņemti, un, un nav nekādas tālākās virzības. Šobrīd referents cenšas uzlabot šo situāciju, tomēr tas nav pietiekami. Mēs, piemēram, atgriežoties pie migrācijas, krīzes koncentrējam, ka politiskā elite ir tik ļoti tālu attālinājusies no pilsoņu viedokļiem un domām. Ir vairāki pētījumi, cilvēku aptaujas veikts, kas norāda, ka šī viedokļu šķirtne ir milzīga. Eiropas pilsoņi domā kardināli atšķirīgi no politiskās elites un tāpēc mums ir nepieciešams Eiropas referendums, un tā būtu patiesa demokrātija. Paldies! Paldies, kolēģi! Tālāk, Balcokungs. Vai jums tiek uzdot cilvēks kādīts jautājums, vai jūs pieņemsiet? Jā. Uh, thank you, Mr. Balčo. Paldies, Balčakungs, paldies priekšsēdētāji. Es gribēju uzdot vienkārši jautājumu, vai jūs kolēģi man piekritīsiet, vai jūs piekrītat, ka. Uh, ja e, šajā parlamentā sēdošie nevar virzīt savu iniciatīvu, nevar panākt, lai iniciatīva šeit parlamentā tiktu izvirzīta un pieņemta, kādā veidā tad mūsu parastie ierins pilsoņi var kaut ko panākt. Tā ir vienkārši laika šķērdēšana. Vai jūs piekrītat e, manai loģi, loģi, loģikai? Lūdzu, Valčā kungs. Es, ja pareizi sapratu jūsu jautājumu, tad jūs interesēties, ka mums šeit parlamentā nav uh, nav iespējas virzīt savas iniciatīvas šeit parlamentā, un tad laika tērēšana ir šāds iespējas došana parastiem cilvēkiem. Nē, es tā nedomāju. Es domāju, ja mēs dodam tādu instrumentu, kas ir ļoti skaidrs, saprotams, dod ietvaru, ka cilvēki to saprot, un cilvēki zina, kā virzīt iniciatīvu. Man šķiet, ka jūsu valstī pastāv referendumu mehānisms, un, un pilsoņi to var izmantot. Es domāju, ka Eiropas Savienībā mums jāizveido līdzīgs mehānisms. Paldies, Balčaukungs! Suiča kundze. Suiča kundze. Gražanska inicijatīva, ja smatram da mm, suprot e, gospodinu Kovu. Paldies līdz ar Lisabonas līgumu. Arī Eiropas pilsoņu iniciatīva kļuva par realitāti. Un es uzskatu, tā ir lieliska iniciatīva, tā arī palīdz pilsoņiem piedalīties demokrātiskajā procesā. 5 50, 50 pieprasījumi ir iesniegti, bet trīs iniciatīvas ir, ir pieņemtas, bet jāsaka, neviena no šīm iniciatīvām nav nonākusi līdz likumdošanas iniciatīvai. Es gribētu pateikties Šavlin kungam par ziņojumu, un es ļoti ceru, ka komisija tagad darbosies aktīvāk un arī atvieglos institīvu virzīšanas procesu, lai būtu vieglāk eh, savākt parakstus un lai vieglāk būtu šīs institīvas attiecīgi reģistrēt. Mēs aicinām komisiju rīkoties šajā virzienā, mēs uzskatām, ka šī institīva ir ļoti svarīga. Bet eh, arī nacionālajai likumdošanai ir jābūt sakārtotēji, jāņem vērā EPI. Princips, paldies, Šulce kundze. Tālāk. Tapardēls kundze. Paldies, priekšsēdētāja kolēģi. Um, šī te Eiropas pilsoņu institīva, varētu teikt, ka tas ir tāds uh, ļoti moderns instruments, lai nodrošinātu pilsoņu piedalīšanos likumdošanas procesos. Uh, tad e, ir iesniegts institīvas un vairāk e, kā 6, 6 e, miljoni ir parakstījušies un viņi cīnās par Eiropas idejām. Tomēr mēs nedrīkstam arī aizmirsties. Tikai trīs institīvas ir, ir pieņemts un neviena no tām nav materializēsies likumdošanas aktā. Mums vajadzētu noteikti arī šo institīvu veiksmīgā iznākumu likmi palielināt. Kā mēs to varētu darīt? Mums vajadzētu tiešsaistes parakstu vākšanas iniciatīvu atbalstīt un arī jāinformē vairāk. Un ir jāvēršas pie jauniešiem. Jaunieši ir noraizējušies vairāk, ir aktīvāki un grib piedalīties, un jauniešu iesaiste varētu radīt arī tādu patīkumu pārsteigumu, kas būtu tā kā, tā kā dāvana, vajadzētu institīvu parakstītāju vecumu samazināt uz 16 gadiem, no 18 gadiem. Tādā veidā mēs varētu aktivizēt visus jauniešus, kas labprāt piedalītos Eirosotos. Paldies. Tāpārdēls kundzei vairāk nedošu vārdu tiem, kas vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu, jo mēs esam jau krietni iekavējuši. Tagad Mariešu kungs vienu minūtu. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που θεσπίστηκε με τη συνθήκη. Paldies, Eiropas eh, pils pilsoņi darbojas saskaņā ar Lisabonas līgumu, tas ir mūsu sasniegums, arī balstās uz demokrātijas principiem, un uh, ir jānodrošina arī ļoti cieša sadarbības starp pilsoņiem un oficiālām platformām. Uh, ir jāatbalsta sociāli atbildīga rīcība, un referenta kungs arī norāda uz vājām vietām šajos procesos eh, kam ir nepieciešams veikt attiecīgas eh, modifikācijas, lai nodrošinātu plašāku iesaisti. Arī ir nepieciešams palielināt caurskatamību un efektivitāti. Uh, un jādara viss, lai pilsoņu institīva būtu demokrātijas paraugs stunda, lai to varētu izmantot kā tādu kustību, kas arī atbalsta pilsoņu virzību pret nabadzību, lai būtu cīņa par labākiem dzīves standartiem, lai cīnītos pret banku režīmu. Mums ir institīvs jāvirza visā pilnīgajā spektrā. Marijas. Paldies! Dzirjankungs, vienu minūtu. Merci. Euh. Paldies, priekšsēdētāji. Timermans kungs, 2009. gadā Lisbonas līgums centās nodrošināt šo ciešo saikni starp Eiropu un, un pilsoņiem, bet jāsaka, ka pilnīgi izgāzies šī ideja un tiešām 51 pieprasījums, bet patiesībā ir 53 šie pieprasījumi, jo arī oktobrī ir ienākušās dažas, un mm, vairāk kā 3 miljoni ir atbalstījuši veiksmīgās institūcijas, un nekas nav noticis tā viss rezultātā. Un kāpēc šāda problēma? Tiešām mēs uzskatām, ka mūsu pilsoņi ir dumjāki par komisāriem. Nē, tā tas. Ja mēs tā domāsim, tad ne, pie kā nenonāksim. Šai, šai kampaņai ir nepieciešams enerģētisks atbalsts, arī budžets, un um, pilsoņiem ir jāsaprot, um, kur vēd šī rīcība, bet uh, jāsaka, viņi ienes tas institīvas, iesniedz uh, un rezultāti nekāda nav. Un tas ir smieklīgi. Vai mums ir kāda alternatīva? Jā, vai nu mēs pārvēršam šo par likumdošanas aktu, vai arī, paldies, Durankungs, un tālāk svīra kungs. Paldies! Gribētu pateikties Šeplina kungām par brīnišķīgu ziņojumu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kas ļauj pilsoņiem veidot mūsu likumdošanu. Ziņojums mēģina šo instrumentu uzlabot un samazināt demokrātijas deficītu, novērst dažādus šķēršļus, ar ko sastopās iniciatīvu organizētāji. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir bijusi ļoti laba. Trijos gados vairāk nekā 53 iniciatīvas, taču lielākā daļa netika pieļautas, un tikai trijās izdevās savākt parakstus, un nevienā gadījumā nekāda gala rezultāta nav bijusi. Jāsaka, ka demokrātija ir šādā veidā ierobežota. Daži pat saka, ka demokrātija iet zudumā. Taču domāju, ka šāda tiešās demokrātijas formas padara Eiropas Savienību dinamiskāku un mobilizē sabiedrību. Tāpēc es atbilstu atbalstu Šeflina kunga, ka Eiropas institūcijām un dalību valstiem vajadzētu veicināt Eiropas pilsoņu iniciatīvas un iesaistīt tos sociālajā dzīvē. Ja mēs būsim pasīvi, veiksmes nebūs. Paldies! Nākošais runātājs Mici. Mici kundze. Priekšsēdētāji kungs. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir pirmais instruments, kas ļauj mūsu pilsoņiem aktīvi ietekmēt Eiropas politiku. Tādā veidā viņiem ir iespēja būt vienā līmenī ar komisiju, parlamentu un padomi, tātad institūcijām, kas parasti ir nesasniedzams. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas dod iespēju pilsoņiem piedalīties Eiropas veidošanā. Mēs uzskatām, ka šī iespēja viņus savieno ar Eiropu. Vismaz tāda ir bijis doma, taču realitāte ir atšķirīga. Daudzas iniciatīvas ir noraidītas vai sastapušās ar birokrātiskiem šķēršļiem, kas pilsoņiem neļauj piedalīties šai procesā un tas nav pieņemams. Mums ir jāmaina process, lai padarītu to draudzīgāku pilsoņiem, lai tas varētu izmantot savu iespēju. Paldies Micī kundzei, Geriks kungs. Paldies! Jāsaka, ka es jau gandrīz eh, ilgāk par gadu esmu Eiropas parlamenta deputāts un ļoti bieži ceļoju no Āhens uz Gērlicu, no Klinsburgas uz Obergernavu. Un jāsaka, ka eh, pilsoņi man bieži vien saka, nu redz, pirmais Eiropas deputāts, kas par mums eh, ir patiešām ieinteresējies. Viņi saka, Eiropa ir tik tālu, tik tālu. Nu, kad kaut kas beidzot mainīsies, Eiropai ir nepieciešama tiešā demokrātija, pilsoņu iesaiste demokrāte. Mums ir jāuzdrīkstas demokrātija. Un es tādēļ esmu priecīgs, ka mēs par to šodien diskutējam, ka bija šī kampaņa. 70 tūkstoši Eiropas pilsoņi ir panākuši to. Paldies viņiem par to. Un tas ir nepārprotam. Eiropas, Savienības, Eiropas eh, pilsoņu iniciatīvai jābūt demokrātiskākai, elastīgākai, pieejamākai. Nu, neuzskatiet pilsoņus par muļķiem. Nu, nevar būt tā, ka viņiem ir jāsavāc miljonus parakstu un pēc tam nekas netiek īstenots. Nu, tā tas neies cauri. Lūdzu, saglabājiet demokrātiju un saglabāsim šīs pilsoņu tiesības un ne jau, nedomāsim par to tikai uh, reiz piecos gados, kad ir Eiropas parlamenta vēlēšanas. Paldies, Gīgolda kunga zālē nav un tagad varam uzsākt nekavētos brīvā mikrofonu procedūru. Zaborskas kundze. Hmm. <sighs> <sighs> Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šapflina kungs savā ziņojumā norāda uz iniciatīvas trūkumiem. Ja mēs varēsim uh, to visu ehm, izskaust, tad šis eh, kļūs par patiesi demokrātisku instrumentu. Ir bijuši, bijis daudz iniciatīvu. Šī viena, viens no mums, Vanov As, tādiem žēl tika noraidīta, un tas bija liels sarūktinājums daudziem pilsoņiem. Un jāsaka, ka pilsoņi e, šajā iniciatīvā runāja par e, izmantotiem bērniem, kas ir ļoti smags jautājums, un Eiropas Savienība to vienkārši ignorēja, un Eiropas komisija neizmantoja šo demokrātiskās uh, e, iesaistis uh, iniciatīvu un arī Eiropas Savienības tiesniku nedarīja lietas labā. Paldies Zaborskas kundzei, un es Eh, gribētu pateikt, ka brīvā mikrofona procedūrā ir pieteikušies divreiz vairāk kolēģi, nekā mēs varam dot vārdu, tādēļ došu vārdu tikai vienam kolēģim no politiskās grupas, eh, Čarnigija Tondokungs. Dāmas un kungi, manuprāt, ir trīs secinājumi. Pilsoņu iniciatīva ir ļoti svarīga demokrātijas ziņā, Pašreizie likumi nestrādā, un mums ir kaut kas jāuzlabo. Un gribētu ieteikt Timerman kungam risinājumu, kas varētu būt ļoti labs no politiskā viedokļa. Kā mēs varētu reformēt? Izveidot iniciatīvām virs viena miljona, kas tiek noraidītas vai nu kompetences vai citiem eslu dēļ, ka uz tām ir institucionāla atbilde. Mēs nevaram atkāpties, jeb noraidīt vai neņemt vērā juridiski iemeslu dēļ iniciatīvas, ko pilsoņi ir ierosinājuši. Komisijai ir jāatbild, jārēģē uz iniciatīvām, pat ja tās nav kaut kādiem iemeslu dēļ pieņemams. Paldies! Kobrīgi! Spivičku. Paldies, komisāra kungs. Vairākas reizes mēs esam runājuši par šiem jautājumiem. 12. gadā mums ir šis instruments un ir bijušas veiksmīgas iniciatīvas, kas lielā mērā demonstrē to, ka mūsu process nav veiksmīgs Esmu priecīgs, ka ziņotājs referents mēģina padarīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu par vieglāk izmantojam. Lūdzu, izskaidrojiet pilsoņiem, kāpēc trūkst caurskatāmības, kāpēc institūcija, kas uh, nevis neitrāla institūcija, izskat šo jautājumus, un vai jūs atgriezīsieties pie noraidītajām iniciatīvām, kur nav īsti skaidrs, kāpēc tas ir noticis, vai šeit ir politkorektuma jautājums, ka pilsoņi, kas iebilst pret bērnu nogalināšanu, tiek noraidīti kā nepieņemami. Paldies! Paldies kolēģim Škipekam! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Demokrātiskais garnējums Lisabonas līgumā, Eiropas Savienība, kas izskatās demokrātiska, reāli piedalīšanos. Tā tas nav. Iniciatīva ir uzskatīta par bīstamu neaizmirsīsim, ka līgums ar šo iniciatīvu faktiski tika noņemts no referenduma atbalstīšanas un tika pieņemts aiz pilsoņu mugurām, un sešus gadus vēlāk ir skaidrs, ka instruments ir kļuvis pilnīgi diskreditēts. Vairāk nekā 50 mēģinājumi, tikai trīs ir sasnieguši kvalificēto parametru, un arī tie ir nolikti malā komisijas atvilknēs. Paldies Ferreiras kungam! Šalts kungs! Paldies! Eiropas pilsoņu iniciatīva ir instruments tiešās demokrātijas veidošanā. Ir bijuši daudzi neveiksmīgi iniciatīvu mēģinājumi. Komisija nav reaģējusi, un tas ir radījis zinām apjukumu pilsoņu vidū, kā arī vilšanos pilsoņi uzskata, ka tas, kas ir ierakstīts dokumentos, tiks īstenots un izmantots. Kā esam redzējuši, vairāk politiski soļi ir nepieciešami, runājot par kritērijiem, kas ir labāk jādefinē. Noteikumiem ir jābūt skaidriem, citādi tie nebūs efektīvi. Kad noteikumi nav skaidri, tad Eiropas pilsoņu iniciatīva būs tikai ilūzija. Paldies! Paldies Šaltešu kungam, Annars kungs! Pilsoņu iniciatīvas skan brīnišķīgi. Ideja principā ir par vairāku demokrātiju, lielāku varu, ko mēs atņemam politiķiem un nododam cilvēkiem, bet tas nestrādā. 53 iniciatīvas, un tikai trīs vispār ir pieņemtas. Demokrātiskā tiesība pilsoņiem izstrādāt likumdošanu netiek īstenota. Šveicē tas ir iespējams. Un tikai e vienīgā valsts Eiropā, kur tiek skatītas petīcijas, kur pilsoņiem referendumos ir iespēja izteikties. Lūk, šeit mēs redzam tiešo demokrātiju, ko mums rāda Šveice. Es domāju, ka arī Eiropas valstis varētu mācīties no Šveices piemēra. Paldies Arnot kungam. Pēdējais Obermajer kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jāsaka, ka, protams, šai iniciatīvai pamatā ir ļoti cēla doma, lai Eiropas pilsoņus varētu iesaistīt ES likumdošanā, bet jāsaka, ka, nu, šis ir palicis tikai solījums, tātad 51 iniciatīva tika sagatavot trīs gadu laikā, un neviena īstenībā nenoveda pie konkrētiem likumdošanas soļiem. Un pat arī šī labā iniciatīva, kas tika sagatavot par TTIP, komisāra kungs, nu kas tad pilsoņiem par to būtu jādomā? Un šis mēģinājums Eiropas Savienības pilsoņiem piešķirt tādu lietošanai draudzīgāku instrumentu, nu man liekas arī ir visai neveiksmīgs. Un Eiropas Savienībai vajadzētu, nu tas varbūt piešķirt Eiropas Savienībai tādu demokrātisku vīģes lapu, kas nu tikai nedaudz kaut ko pieseks, bet īstenībā neko nepanāks. Es gribētu teikt, ka nevajadzētu pilsoņus vispār par muļķiem uzstīt komisāru kungs. Paldies! Paldies, Obermair kungs! Un tagad uzstāsies Timerman kungs. Atkārtošu to, ko teicu sākumā. Komisija ir gatava strādāt ar Šeflinu kungu, ar parlamentu, lai skatītos, kā mēs varam izmantot iespējas, kas tiek ieteiktas ziņojumā. Un es labprāt šai darbā piedalīšanos, kur mēs varēsim, mēs to uzlabosim. Kādā brīdī būs jāapskata regula, domāju, ka komisija neizvairīsies no šī darba. Tā pašā laikā man jāsaka. Iniciatīvu var padarīt par kaut ko par ko, kas tā nav, un tad kritizēt to. Taču šeit ir ļoti vienkārši noteikumi, kas parādās līgumā, ko parakstīja un ratificēja visas dalību valstis. Mēs, protams, varētu pārsniegt līguma iespējas, bet komisija ir jāizmanto noteikumi, kas ir definēti līgumā Tātad šis ir instruments, lai iesaistītu pilsoņus dialogā. Tā nav iniciatīva, lai dotu viņiem juridiskas iniciatīvas iespējas. Tas ir pavisam kas cits. Ja jums tas nepatīk, tad neapvainojiet to par to, kas tas nav. Tas bija papildus mehānisms reprezentatīvajai demokrātijai lai nodrošinātu cilvēku piedalīšanos diskusijā. Tā nebija plānota kā alternatīva, un domāju, ka šis parlaments nemaz negribētu atrasties ārpus šī procesa un paļauties uz pilsoņiem tieši. Mēs gribam viņus iesaistīt dialogā, un ja komisija izmanto noteikumus, tad, diemžēl, visai bieži mums jāsaka, ka iniciatīva neatbilst noteikumiem. Mēs, protams, varam mainīt noteikumus, mēs varam palīdzēt pilsoņiem veidot iniciatīvas, lai tiktu pār dažādām barjerām un šķēršļiem. Mēs to esam mēģinājuši darīt, un visi, kas piedalījās, saņēma padomu, viņi varēja pamainīt jautājumus, ref, pārformulēt jautājumus. Mēs cenšamies būt uh, izpalīdzīgi un sadarboties, taču nevar vainot komisiju par to, ka mēs nedarbojamies atbilstoši noteikumiem. Un tā ļautu cilvēkiem paust savas iniciatīvas Gribu atkārtot, mēs esam gatavi strādāt ar Šeflina kungu un kolēģiem, lai uzlabotu sistēmu. Es joprojām šeit saskatu daudz potenciālu. Domāju, ka pēc īsa laika noraidīt šo instrumentu, tāpēc, ka tas darbojas citādi. Tas nav prātīgi Neatmetīsim to, pirms mēs esam pamēģinājuši to uzlabot, kā Šeflina kungs to vēlas darīt. Paldies! Paldies Timerman kungam un Šeflina kungam vārds. Paldies! Gribētu pateikties visiem, kas piedalījušies šai konstruktīvajā diskusijā. Visi ir bijuši konstruktīvi, varbūt daži izņēmumi. Paldies par atbalstu arī Timerman kungam. Ir daži jautājumi, kurus gribētu tomēr izcelt. Es, protams, nevaru aptvert visu, kas tika teikts. Es domāju, Gerants kunga punkts par to, ka vajag enerģizēt šo procesu ir svarīgs piesaistīt pilsoņus ir ārkārtīgi svarīgi. Turpinājuma problēmas, kā tika uzsvērts, ir svarīgs. Timervenkungs teica, ka man faktiski ir juridiskā izglītība, uh, Ja atceramies par to, kā izmantot likums, vienmēr ir iespēja interpretēt likumus. Un gribētu teikt, lai jūs esat elastīgāki, izmantojiet likums un nolikums, bet domājiet par to, ka miljoniem ir iesaistīti šai procesā. Trīs jautājumi. Izmaiņas līgumā, es domāju, Jā, kādreiz tas notiks, bet ne jau šai sakarā. Es domāju, ka šo jautājumu te nevajadzētu celt. Cik saprotu, komisija var darboties, taču nevar runāt pretī likumam. Tas ir jāpārdomā. Un, kā es sapratu, mēs nevaram ietekmēt esošos procesus, ja puses runā par aktuāliem jautājumiem, viņi tomēr ir iesaistītā puse. Gribu tāpēc beigt ar to, ka gribu pateikties Timerman kungam attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu darbības lauks tagad jums ir atvērts, un es domāju, ka jūs darbosieties aktīvi. Paldies, Šeflin kungs, esam noslēguši debats par šo darbu.